Es nenolasīšu visu sarakstu, es vienkārši vēlos jūs informēt par to, ka tie tiks parakstīti trešdien. Saskaņā ar 142. reglamenta pantu padomu un komisija prasa piemērot steidzamības noteikumu reglamenta priekšlikumam. Uh, Numurs uh, 1234 slīpsvītra 2007, tas skar uh, kopējās lauksaimniecības politikas un kopējo tirgus uh, politiku izmaiņu. Šeit uh, mēs runājam uh, par uh, steidzamiem risinājumiem tir, uh, piena tirgū. Un steidzamība ir uh, nepieciešama, jo uh, tā atbilst krīzes situācijai, kāda pat laban ir pientirgus sektorā. Parlaments ir aicināts paust savu viedokli par šo steidzamības jautājumu rīt otrdienas sākumā. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Rīt pulkstens deviņos būs balsojums par šo jautājumu. Tātad par steidzamības procedūras piemērošanu, un es lūdzu jūs rīt.